Aktā Eiropas parlamenta plenāra sesija ir atsākta. Tas protokoll der Sitzung. Sēdes protokols sēdē trešajā protokolā ir pieejams, vai ir kādas iebildes pret protokolu? Protokols ir pieņemts.